Eh, godamie kolēģi, mēs turpinām ar darba kārtību un pārējām pie padomus un komisijas paziņojumiem par daudzgadu programmu 2010-2014 attiecībā uz brīvības, drošības un tiesiskumu telpu. Un nākošais runātājs mums ir padomis vārdā Askas kundze. Priekšsēdētāji kungs, Eiropas parlaments, eh, cienējamie deputāti. Eh,